ir eh, komisijas vicepriekšsādātājs eh, paziņojums, kur ir arī Savienības augstā pārstāvā ārlietās un drošības politikas jautājumos, eh, un paziņojums būs par stāvokli Venecuēlā. Es lūdzu jūs sniegt ievadvārdus. Lūdzu, komisārkungs, jums vārds. Uh, Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Ziņas eh, no Venecuēlas joprojām eh, rada bažas. Esam noraizējušies par nemieriem un eh, vardarbību, kas ir notikusi Venecuēlā pēdējās nedēļās. Oficiālie avoti ziņo par 30 bojāgājušiem un simtiem ievainoto. Augstā pārstāve vice priekšsēdētāja Aštons kundze ir nāk uz klājā diviem paziņojumiem, kur tā skaidri nosoda jebkuru neiecietību un vardarbību no visām konfliktā iesaistītajām pusēm. Un starptautiskā cilvēktiesība tiesa ir uh, norādījusi uz nesamērīgu spēku pielietošanu no valsts drošību iestāžu puses, kamēr uh, cilvēktiesību ANO augstā komisāra birojas ir norādījis uz uzbrukumu gadījumiem, kad um, bruņotas grupas ir uzbrukušas mierīgiem demonstrantiem. Šai vadarbībai ir jābeidz. Valsts pārvaldes struktūrām ir jāuztur sabiedriskā kārtība un mēs ņemām vērā Manduras kungu paziņojumu, kurš norādīja, ka viņa valdība e, nepacietīs vardarbību un nedz no tās atbalstītājiem, nedz drošības spēkiem, un mēs ceram, ka viņš savus vārdus pārvērtīs darbos. Politiskā neiecietība un publiski paziņojumi, kritizējot vienu vai otru pusi, var tikai palielināt spriedzi un sašķeltību sabiedrībā. Eiropas Savienība, Latīņa Amerika un Karību jūras reģionu valstīm ir kopīga reģionālā partnerība, kur Latīņa Amerikas un Karību jūras valstu savienība eh, ir Eiropas Savienības sadarbības partners. Eh, samitā 2012. Eh, gada jūnijā Eiropas Savienība un Venecuēla kopā ar citām šī reģiona valstīm vēlreiz apstiprināja apņemšanos ievērot cilvēktiesības, universālās cilvēktiesības. Esam noraizējušies par politisko līderu un studentu spriedzi, ieskaitot Leopoldu Lopes, kurš ir sociāldemokrātiskās partijas uh, vadītājs. Respektablas uh, starptautiskās uh, eh, NVO ir norādījušas, ka tās neredz nekāds pierādījums tam, uh, kas varētu uh, kalpot par pamat pierādījumiem izvirzītajām apsūdzībām. Cilvēktiesību ANO augstais komisārs aicina atbilstošās veras iestādes nodrošināt, lai apsūdzības pret aizturētajiem tiktu pienācīgi izmeklētas atbilstoši uh, um, tiesiskuma principiem. Eiropas parlaments un Eiropas Savienība vienmēr ir aizstāvējis tiesības uz uh, vārda brīvību, mierīgu biedrošanās um, brīvību un pulcēšanās brīvību. Demonstrācijas Venecuēlā sākās pirms divām nedēļām, kad studenti sūdzējās uh, par augstu noziedzības līmeni un drošības trūkumu universitātēs. Tūkstošiem citu Venecuēlas iedzīvotāju ir pievienojušies demonstrācijās pret augsto inflāciju un pamatpreču pieejamības trūkumu. Tomēr daudz valdības atbalstītāji arī ir izgājuši karakasas ielās. Neviens nedrīkst tikt aizturēts par savu tiesību realizēšanu, kas ir pulcēšanās brīvība un vārda brīvība. Ir svarīgi, lai žurnālisti valstiem ļautu pildīt savus profesionālos pienākumus brīvi un bez bažām. Respektāblas pilsoniskās sabiedrības organizācijas ziņo par eh, patvaļīgu cenzūru. Twitter nesen eh, ziņoja par to, ka um, ir bloķēta piekļuva fotogrāfijām no Venecuēlas ārvalstu uh, ziņu um, sabiedrības, redzbiedrības ir, um, tām netiek ļauts raidīt ēterā. Venecuēlas priekšā ir milzīgi izaicinājumi, ekonomiskas grūtības. Neoficiālais inflācijas līmenis ir 56%, noziedzība ir ļoti augsta, nav sabiedriskās drošības. Venecuēlai pašai ir jārisina šie jautājumi. Un tai ar opozīciju ir jāvienojas pār mērķiecīgiem pasākumiem situācijas atrisināšanai. Kad prezidents Madura pagājušajā gadā stājās pie savu amatu pildīšanu savā inaugurācijas uzrunā, viņš norādīja, ka viņš vēlas valdīt visu venecuēliešu interesēs. Bet tā vietā Un, un viņš teica, ka viņš grib veidot tādu nāciju, uh, kur neviens nav izstumtais. Gan arī tomēr vairāk nekā pusi no vēlētājiem balsoja par opozīciju, un šiem mm, vēlētājiem ir jādod iespēja izteikties publiskās debatēs. Visiem venecuēliešiem ir tiesības pašiem lemt par to, kā viņu valsts tiek pārvaldīta. Mēs aicinām valdību iesaistīt šajā procesā visu Venecuēlas sabiedrību. Uh, Un es esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments atbalstīs uh, uh, sabiedriskās domas pluralo, plurā, plurālismu. Paldies, paldies komisāru kungam, un tagad es došu vārdu Salafrankas kungam, lūdzu. Ayer Ayer hemos debatido en este hemiciclo los Paldies, priekšsēdētāji. Vakar uh, mums bija debates uh, šeit, uh, plenārsēžu zālē, par traģiskajiem notikumiem Ukrainā. Un šeit ir daudz Ukrainas aizstāvi, bet attiecībā uz Venecuēlu Mēs redzam, ka uz ielām ir vardarbība, un uh, tas ir uh, tādēļ, ka tiešām demonstrantiem tiek liekts realizēt viņu tiesības katru gadu tiek um, nogalināti uh, un aizturēti daudzi opozicionāri, trūkst pamat preču vienā no bagātākajām uh, pasaules valstīm, un cilvēktiesību situācija tiešām ir pasliktinājusies, un parlaments par to jau ir vairāk kārtīgi runājis. Mēs redzam, ka studenti tiek nogalināti uz ielām, mēs redzam dramatiskas ainas, uh, ka cilvēki tiek nogalināti, opozīcijas politiķiem brutāli uzbruk parlamentā, Marina Kortīno Hačarmes mm, Saleskungs, un kā jau komisāri jūs teicāt, mēs redzām, ka mm, daudzām starptautiskajām uh, ziņu organizācijām nācās eh, slēgt savus pārēdes eh, no Venecuēlas. Tā ir valsts, eh, kas neuzrāda progresu. Mārio Vagas Lozas Nobel prēmijas saņēmējs teica, ka Tā ir uh, valsts, uh, kur demokrātijas principi netiek ievērot, un Kostriks prezidents arī Nobelprēmijas laureāts runāja par to pašu. Vakar mēs runājām par Ukrainas pilsoņu drosmi, bet vakar es lasīju uh, respektābla teologa rakstu avīzē, kur viņš teica, ka Venecuēlā tiek uh, izrādīta milzīga drosme. Es domāju, ka šie jaunie studenti, kur iziet demonstrācijās, karakas ielās un politiķi, kas viņiem pievienojušies, prasot uh, neatkarību žurnālistikai Venecuēlā, pieprasot uh, pamatu brīvību ievērošana arī izrāda tieši šādu drosmi. Pajēras kungs, ļoti drosmīgs cilvēks, bija ieradies pie mums, lai saņemtu Sāharo mieru balvu, un viņš neļāvās iebiedēties. Paldies! Paldies, Celafrankas kungs, un tagad gribētu dot vārdu Garsijas kungam. Sí, eh, gracias, señor presidente. Eh, Priekšsādātāja kungs. Kā jau iepriekšējais runātājs teica, tad eh, Venecuēla šobrīd grimst nedrošībā, vārdarbībā, konfrontācijās. Un pēdējos 15 gados tas turpinās bet tas jau nav tāpēc mazāk satraucoši, ka tas tik ilgi turpinās. Redzam, ka principā pamat pārtikas produkti trūkst cilvēkiem, varas iestādes brutāli vēršas pret demonstrantiem, ir biedējoši skaits bojā gājušo un ievainoto, daudz ir arestēti un nokļuvuši cietumos. Uh, Šis parlaments nedrīkst uh, neredzēt uh, šādu agresiju un nedrīkst stāvēt malā, tad, kad uh, notiek vēršanās pret mierīgiem iedzīvotājiem, kas vienkārši grib uh, prasīt sev labākus dzīves apstākļus. Turklāt Venecuēlā ir uh, dabas bagātības, ir nafta, tā ir bagāta valsts, bet uh, um, režīms vienkārši izmanto to savā labā un iedzīvotājiem nekas no tā netiek. Mēs domājam arī par uh, ģimenēm, kuras uh, vēršas pie mums, kas lūdz mūs. Um, um, mums uh, darīt kaut ko un um, Jā, mēs varam teikt, ka Eiropas eh, parlaments nav spējīgs eh, veikt nekādus eh, pasākumus, jo mums nav nekādu citu instrumentu kā demokrātijas instrumentu, un tik un tā mums vajadzētu izmantot vismaz šos demokrātijas instrumentus. Venecuēlā um, iejaucas arī Kūbas spēki, 20 tūkstoši uh, um, cilvēku uh, tur piedalās un tas destabilizē valsti. Es jau noslēdzu savu runu, priekšsādātāja kungs. Uh, Venecuēliešiem ir jāzina, ka mēs esam viņu pusē un esam gatavi darīt visu, kas ir mūsu svēkos, lai uh, Venecuēlā atgrieztos miers un demokrātija. Paldies! Uh, es gribētu lūgt runātājus ievērot noteikto laiku, lūdzu. Nākamā Vēbers kundze, divas minūtes, lūdzu. What... Iemesls, eh, kāpēc cilvēki sāka šos protestus, kas tagad ir izplētušies eh, plašumā, eh, šie iemesli ir vienkārši brīvības trūkums un varas neieinteresētība aizstargāt savus pilsoņus un arī pamatu preču trūkums. Tā vietā, lai aizsargātu savus cilvēkus eh, valdība vēršas pret viņiem. Un tagad ir 13 nogalinātie, vairāk kā 70 uh, eh, ievainotie un uh, vairāk simti ieslodzīto aizturēto. Alde strikti nosod šo vardarbību, kas ir novedz pie šīs situācijas. Tā pašā laikā mēs esam ļoti satraukušies par eh, šo valdības stratēģiju izmantot tagadējo situāciju un ieslodzīt opozīciju eh, cietumā. Tā skaitā arī žurnālisti un eh, NVO aktīvisti. Valdībai ir jāuzņemas atbildība par savām milzīgajām kļūdām un atbilstoši jārīkojas. Um, un tāpēc arī cilvēki ir uh, izgājuši protestos, uh, lai aicinātu valdību to darīt. Mēs aicinām valdībai izvēlēties miermīlīgu uh, dialogu un strādāt savu cilvēku labā. Es esmu arī referents šajā parlamentā un uh, par plašsaziņas līdzekļiem, un tāpēc esmu ļoti satrauksies par ziņojumiem par cenzūru, kā tiek bloķēti televīzijas eh, kanāli un eh, pieeja eh, sociālajiem mēdījiem. Vairāk kā 60 plašsaziņas līdzekļu darbinieki ir sastārušies ar represijām no bruņoto grupu vai valdības iestāžu puses. Valdības pienākums ir šādu praksi pārtraukt, izmeklēt šos gadījumus un sankcionēt vainīgos Es aicinu prezidentu Mandūru nodrošināt kopā ar valdību, um, nodrošināt brīvu, uh, brīvus mēdījus, lai uh, varētu uh, demokrātiskā valstī uh, lietas attīstīties pareizi. Paldies, un tagad tev areškungs pusotra minūte. Prezidents. Par... Paldies, priekšsēdētāji piederēt pie kādas politiskās saimes uh, nenozīmē atbalstīt uh, agresivitāti un uh, populismu, un to gribētu atgādināt tautas partijai, jo šeit mēs bieži diskutējam par vardarbību, un uh, tad, kad mēs uh, runājam par Kolumbiju, par um, uh, slepkavībām pret uh, ārotbiedrību pārstāvjiem, tad man arī brīži vien, bieži vien aizraujas elpa, un tagad tas pats notiek uh, Venecuēlā, un uh, tautas partija uh, runā par to, un mēs tagad pieņemsim rezolūciju. Es izlasīju grozījumus no mūsu politiskās grupas, no kreisajiem, kuros tiek teikts, ka protesti uh, Venecuēlā uh, tos finansē amerikāņu imperialisms, um, bet tā taču nevar būt. Mēs uh, dzirdam to pašu, kas tiek teikts par Birmu un, un citām valstīm. Uh, šeit eh, vairākās politiskās partijās eh, ir nesaskaņota rīcība Eiropas parlamentā. Mums ir jārīkojas saskaņot. Atgādināšu, ka Ungārijā, Bulgārijā un eh, citās Eiropas valstīs arī ir taisnīgi jārunā par pārkāpumiem. Es gribētu lūgt, lai parūpētos par visu venecuēliešu um, drošību, uh, jāsaglabā miers, miermīlīgu protestu iespējamība. Priekšsēdētājs, ja tūlīt beigšu, mēs esam Venēcijas, Venecijāls tautas pusē. Paldies, nākamais runāties Tānaka kungs. Priekšsēdētāji nav pārsteidzoši, ka man nekad nav paticis Čāves Venecuēlā, nedz arī viņa nekompetentais protežē, eh, kas eh, tikai pastiprina diktatūru. Bet šī rezolūcija par Venecuēlu, tai nav nekāda sakara ar ekonomikas sabrukumu. Te iet runa par pamatbrīvībām un pamattiesībām protestēt pret savu valdību, nebaidoties no represijām un uz tiesībām paust savu viedokli, izmantojot presi un internetu. Mēs ar savu grupu nosodam 13 protestantu nogalināšanu no valdības eh, spēku puses. Viņu nāve ir jāizmeklē un tie, kur pie tās vainīgi ir jāsauc pie atbildības. Madura varbūt demokrātiski ievēlēts, eh, bet mēģinājumi Uh, ievies cenzūru, noteikti kaitē viņa demokrātiskajām prestižām. Situācija Venecuēlā ir uh, bīstama. Slepkavības skaits ir ļoti augsts, uh, provaldīs, valdības grupas ir bruņotas, studenti demonstranti kop, mm, kopā ar opozīcijas pārstāvjiem bloķējuši ceļu, bet tas varētu novest pie pilsoņu kara šajā valstī. Prezidents Madura, kurš rīko rīkojas tieši tāpat kā uh, viņa um, aizgādnes Castro Kubā. Viņām ir jāatbrīvo uh, ieslodzītie, politiskie ieslodzītie un jāatbruņo um, bruņotās grupas. Viņam ir jāgarantē plurālistiska sabiedrība, atceļot visus ierobežojumus mēdījiem, un ja Eiropas Savienība var palīdzēt, tad tas mums ir jādara, lai nodrošinātu īstu demokrātiju šajā valstī. Paldies! Thank you very much! Paldies! Cūbers kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji. Mēs redzam kaut ko, kas atgādina mums kaut ko, jau, kas jau ir bijis iepriekš. 2012. gadā arī notika sadursmes starp labējiem spēkiem un iejaucās arī ASV vai mēģināja īstenot savu ietekmi. Notiek patvaļīga cilvēku nogalināšana, opozīcijas grupas, uh, un tās, kas atbalsta valdību, tiek nogalināts izmantojot vienus un tos pašus ieročus, infrastruktūra tiek iznīcināta. Šeit nav šaubu par to, kas notiek. Venecuēlā nevalda brīvība un ne, nedrīkst, nav pieļaujams nekādā konstitucionālā uh, Uh, noteikumu kopumā veikt šādu vardarbību. Pirms 15 gadiem jau bija līdzīgi noteikumi, parlaments vēlas īstenot valsts apvērsumu. Paldies, Odī kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāja. Vispirms vēlos lūgt jūs, komisāra kungs, note, pateikt mūsu paldies augstai pārstāvei par to, ko jūs šodien prezentējāt. Venecuēlas uh, tauta ir ar ļoti garu vēsturi, arī ļoti nozīmīgu kultūras vēsturi, bet pašlaik ir nekas cits neatliekā asi nosodīt valdības rīcību. Um, ir notikuši noziedzīgi nodarījumi, bet nekāda izmeklēšana netiek veikta. Un brīvība bez drošības noved tikai pie anarhijas, kas var galu galā izvērsties diktatūrā. Latīņa Amerikas valstu kopiena jau pirms vairākiem gadiem ir norādījusi uz problēmām, uh, Venecuēla piedara pie Markozūru valstīm un asociācijas nolīgums joprojām tiek apspriests. Šī valsts ir liela, bet mēs vēlamies, lai tā būtu arī stabila. Paldies, Gomešs kundze, lūdzu. Paldies. Vardarbība pret demonstrantiem ir novedusi pie 15 cilvēku nāves. Vakar to atzina arī prezidents Maduro. Simtiem cilvēku ir nokļuvuši cietumā. Mēs redzam, ka Venecuēlas tauta uh, nevēlas samierināties ar inflāciju, ar pamatpreču trūkumu, ar nesodāmību, ar to, ka nedrīkst pulcēties, ka netiek ievērotas informācijas tiesības, un, bet uh, izēja ir nevis vērsties ar ieročiem pret notiekošo, bet Venecuēlas valdībai vajadzētu uzsākt plašu aptverošu dialogu ar visu sabiedrību. Un šī parlamenta rezolūcija ir ļoti tāda izlīdzināta. Mēs pieprasām preses brīvību, arī lai pārtrau, tiktu pārtraukta plašsaziņas līdzekļu vajāšana. Uh, vai Maduro ņem vērā Venecuēlas valsts, Venecuēlas tautas intereses. Paldies, Bilan kungs šķiet nav zālē, tad vārds Huntisa kungam. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi. Mēs zinām, kā šobrīd notiek attīstība Venecuēlā. Nevis no plašsaziņas līdzekļiem mēs to uzzinām bet uh, kur tiek atspoguļots opozīcijas viedoklis. Mēs redzam fotogrāfijas plašsaziņas līdzekļos, kas ir uzņemtas Karakasā, bet Venecuēlā uh, notikumi netiek atspoguļoti patiesi. Protests ir izcēlies. Protesti notiek tāpēc, ka cilvēki vēlas protestēt pret zemo dzīves e, līmeni. Ir e, notikušas vēlēšanas un opozīcija nevēlas akceptēt vēlēšanu rezultātus. Ielās iziet cilvēki, kam nemaz neklājas tik slikti. Uh, ir ļoti liela plaisa tautā, cilvēki ir sašķēlušies, un mēs solidarizējamies ar tautu un arī ar valdību Venecuēlā, kas eh, cenšas īstenot savas tiesības. Tagad būs zilās kartiņas jautājums. Lūdzu, vai jūs atbildēsiet? Lūdzu. Vai ir tā, ka Karakasā tiešām bija vardarbība un to atbalstīja valdība. Lūdzu, Huntis kungs, jums vārds atbildēji. Es, manuprāt, atbildēju vardarbība. Uh, protams, bija, es nezinu, no kuras valsts jūs nākat, uh, Jūs jādomā zināt, kā strādā plašsaziņas līdzekļi. Ir notikušas sadursmes, cilvēki tika nogalināti un spriedze tiešām ir, bet vai ir izmeklēts, no kurienes radās šī vardarbība, no kā tā nāk, no kuras puses. Venecuēla ir demokrātiska valsts, kurai šobrīd uh, kas šobrīd piedzīvo uzbrukumus. Tā ir ar naftu bagāta valsts un Eiropas parlamentam ir jāatbalsta suverēna tauta, kas mēģina atrast savu ceļu, kas dažiem varbūt nepatīk. Un tagad lūdzu Mato Adrovera kungs. Paldies! Venecuēlas tauta šobrīd cieši un ir gājuši bojā nevainīgi cilvēki, ko es ļoti nosodu. Ja es domāju par upuru ģimenēm, arī no Kanāru valstīm, no Kanāriju salām un no Eiropas. Mēs vērojam, kas Venecuēlā notiek, kur cilvēki arī vēlas dzīvot mierā un labklājībā un nevēlas izjust draudus. Un, lai to panāktu, uh, cilvēki arī ir gatavi iziet uz ielas, bet ne, nevar samierināties ar to, ka izējot ielās viņiem draud uh, nogalināšana. Uh, tiek pārkāptas cilvēku tiesības un nenotiek izmeklēšana. Mums ir jāsaprot, ka Venecuēlas tautai ir nepieciešams mūsu atbalsts. Paldies! Tagad būs brīvais mikrofons, daudz cilvēku lūguši vārdu, tāpēc lūdzu ievērojiet runāšanas laiku. Pirmais Kelama kungs lūdzu. You, Paldies, priekšsādātāji. Ļaujiet man paust uh, uh atbalstu un līdzjūtību tiem cilvēkiem, uh, kas ir zaudējuši savas dzīvības, viņu tuviniekiem un uh, spīdzinātajiem, aizturētajiem un ievainotajiem. Ir svarīgi, lai Venecuēls uh, protestus neaizēnot Ukrainas revolūciju. Abi ir svarīgi. Šīs masveida demonstrācijas ir pārliecinoša atbilde pieaugošam autoritārismam, korupcijai un pamat pārtiks produktu trūkumam. Uh, un arī vārdbrīvības pārkāpumiem. Maduro valdībai ir jāuzņemas pilna atbildība par šiem traģiskajiem notikumiem ir nekavējoties jāpārtrauc šī vardarbība, jāatlaiž brīvībā aizturētie un jāatļauj darboties brīviem medijiem un vārda brīvībai. Paldies, un nākamais uh, Iturgais Angulo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ļaujiet man vispirms uh, sveikt uh, tos venecuēliešus, kas ir šeit ieradušies Eiropas parlamentā un sēž uh, galerijā. Uh, Um, ticiet uh, mums, mēs tiešām redzam, kas ir noticis šajā valstī. Diemžēl uh, Venecijā šobrīd piedzīvo dramatisku situāciju. Tas ir starptautisks ārkārtas uh, uh situācija. Cilvēki tiek sodīti. Uh, Šī valdība neļauj vārda brīvības izpausmes, eh, tā vajā opozīciju, plašsaziņas līdzekļus, kas kritizē valdību, un visnopietnākais pārkāpums ir tas, ka šī valdība, kas tiek eh, saukta par revolucionāru Bolivāru valdību, nogalina pats savus cilvēkus, un valdība ir atbildīga par visiem šiem um, pārkāpumiem. Mums ir jānosoda valdība par šiem pārkāpumiem un jāatbalsta Venecuēlas tauta, kas prasa taisnīgumu un mieru un brīvību. Paldies! Nākamais runātājs Bilbao Barantikas kundz, lūdzu. Gracias, presidente. La situación... Paldies, priekšsēdētāja. Situācija Venecijā ir nopietna. Un mēs redzam, ka cilvēki iet bojā, un mēs noteikti nosodam šādu vardarbību, kas vērst pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Valdības soda demonstrantus un tā uzbruk uh, preses brīvībai un liedz vārda brīvību. Ja mēs gribam novērst šo polarizāciju, tad mums ir nepieciešams atklāts un godīgs dialogs starp valdības pārstāvjiem un opozīciju, lai atrastu mierīgu izaino šīs situācijas. Mums ir jāpalīdz eh, Venecuēlai eh, īstenot starp Ameriku hārtu un cilvēktiesību hārtu. Mēs nedrīkstam Venecuēlas tautu uh, pamest. Un mums ir jāsniedz atbalsts, jo pretējā gadījumā valstī izveidosies sociāls un ekonomisks haoss. Paldies, paldies, un tagad es došu vārdu Zaborskas kundzei, lūdzu. Ďakujem pekne, pán predseda Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Es gribētu šajā diskusijā norādīt uz to, ka uh, Venecuēls uh, prezidents Hugo Čavos uh, apgalvoja, ka ceļš uz labāku uh, dzīvi ir sociālisms, un Eiropas uh, um, Eiropadomas priekšsādātājs un uh, komisijas priekšsādātājs bija tie, kuri pēc Hugo Čāvus nāves gribēja attīstīt uh, Venecuēlas, atbalstīt Venecuēlas attīstību. Šobrīd Venecuēlā um, uh, situācija gan sociālā, gan ekonomiskā ziņā ir uh, katastrofāla. Vārda brīvība, plašsaziņas līdzekļu brīvība un pulcēšanās brīvība tiek uh, um, apspiesta, un mēs to atceramies vēl no laikiem pirms uh, Berlīnas mūra krišanas. Paldies, tagad nākamais runātājs. Pokazuju već eroziju građanskih sloboda, demokratskih institūcij. Jā, mēs redzam, ka um, Venecuēlā notiek demokrātisko uh, principu pārkāpumi un uh, vārdu brīvības pārkāpumi un uh, nav uh, politiskā dialoga un ir vardarbība pret uh, protestantējiem, pret uh, studentiem un uh, tiek uh, notiek vēršanās pret politiskajiem oponentiem, un tas ir nepieņemami. Maduro uh, prezidents uh, runāja par mieru. Uh, bet uh, izskatās, ka viņš tikai um, izmanto uh, visus līdzekļus, uh, lai virzītu sevi uz priekšu un uh, nevis atbalstītu savu tautu. Viņam būtu jāaizstāv savi cilvēki, savu pilsoņi. Un Venecuēlas uh, tauta, mēs esam ar jums. Paldies! Mārfija kungs, paldies priekšsēdētāji. Kāda izrāda šajā parlamentā? Labējie atklāja cilvēku tiesības, par kurām viņi bija aizmirsuši Irākā, Bahreinā, Kolumbijā, un uh, viņi berzē rokas kopā ar saviem partneriem Venecijolā un ASV cerot uz Venecijolas valdības kritaš, krišanu. Kādēļ? Tādēļ, ka kopš Čaves nāca pie vēras, tas ir radījis apdraudējumu uh, eh, Vašingtons uh, eh, taupības neoliberālismam un tai politikai, ko īstenojam šeit Eiropā, jo valsts izdevuma programmas un Bolīvijas Misionāri ir beidzot pacēluši vidējo dzīves standārtu Venecijolā, un tas ir iedvesmojis cilvēks visā pasaulē tiekties uz 21. gadsimta sociālismu pēdējais pučs tika sagrauts mobilizējot jaunus vecus strādniekus, un arī šoreiz tā būs. Cilvēki var mobilizēties un dot pretspāru reakcijai un pabeigt obos, opozīcijas realizēto uh, kapitalistisko intervences politiku. Paldies! Thank you, Mr. Murphy. Paldies, Mārfī kungs, vai jūs akceptēsiet zilo kartu no Tavareša kunga? Tavareša kungs vārds jums, lūdzu īsi izteikties. Pol, jūs zinat, ka mēs esam uh, vienā frontē daudzos jautājumos, bet jūs zinat, ka vārdi non pasaran ir vārdi, ar ko uzstājas pret politisko eh, represiju, un vai jūs tiešām uzskatāt, ka šīs politiskās represijas ir pamatots, vai arī jūs uzskatāt, ka politiskās represijas vienmēr ir jā īsteno uh, eh, plurālisma un uh, nabadzības apkarošanas vārdā. Paldies, Lūija, par šo jautājumu. Es nedomāju un neuzskatu, ka e, šī kontrrevolucionārā kustība, e, kas izpaužas kā politiskā agresija, atspoguļo realitāti. Es domāju, ka vardarbība nāk no labējā spārna, un ASV imperiālisms ir pielicis savu pirkstu tam, kas notiek Venecuēlā. Ja mēs paraugāmies uz to, kas piedalās e, protestos, tā ir sabiedrības elite bagātie studenti. Atbilde nevienmēr ir eh, represija, bet es domāju, ka trūcīgajiem un strādniekiem ir jāmobilizējas un jādod pretspārs. Paldies! Next speaker is Mr. Kukan. Paldies, tālāk Kukan kungs, vien minūte, lūdzu. Protesti vo Venezuele dokazuju, že... Re... Paldies, priekšsādātāji. Situācija Venezuelā parāda, ka autoritārs režīms nevar valdīt ilgi vārdarbību un vēršanās pret saviem pilsoņiem, viņu ieslodzīšana un uh, cilvēktiesību pārkāpšana, cilv um, um, korupcija. Tas uh, nav uh, labklājīgs valsts raksturojums. Venecuēla mainās, un pie šīm pārmaiņām vainīgi ir cilvēki, kuri neredz citu iespēju, kā eh, doties ielās. Upuru skaits pieaug un tāpēc ir eh, sarežģīti eh, noturēt mieru valstī. Pārkāpumi ir jāizmeklē, vainīgi ir jāsoda un notikumu attīstība Venecuēlā ir jāpavērš pareizā virzienā, ir um, jāiet citi jauni ceļi, jāorganizē jaunas demokrātiskas vēlēšanas un jāizbeidz uh, eksperimenti. Paldies tagad Garsies Ramonkungs, lūdzu. Gracias, prezidente. Paldies, priekšstādātāji. Jāsaka, ka esmu pārsteigts par demagoģiju un eh, šo divkosību, kas te ir vērojama. Tad, kad bija iepriekšējās vēlēšanas, tad tajās demokrātiski uzvaru gūp patreizējā Venecuēlas valdība. Tādēļ mēs aicinam demokrātiski respektēt iepriekšējo vēlēšanu rezultātus, bet mēs redzam mēģinājumus destabilizēt situāciju Venecuēlā un apšābīt vēlēšanu rezultātus. Cilvēki uh, cenšas gāzt demokrātiski ievēlētu valdību. Venecuēlā ir konstitūcija, eh, izpilda vara un lēmēja vara ir nodalīta, tiek garantētas pamatiesības. Patiesībā notiek tas pats, kas Hondurasā un Paragvajā puča mēģinājumu. Paskatieties, kas notika Eģiptē. Šodien mēs redzam, ka Eģiptē valda diktatūra. Un uh, mēs redzam, ka Venecijos prezidents ir piedāvājis eh, dialogu, un šīs dialogu iespējas tiek noraidīts. Tā kā šī ir divkosība. Un... Paldies. Tālāk nākamais runātājs Belankungs. Vienu minūtu lūdzu. Bardzo, panie... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi uzdodam sev jautājumu, vai Karakasā atkārtosies tas pats, kas Kijevā. Uh, valdības maiņa un demokratiskā ekonomiskā situācija ir novedusi pie masu demonstrācijām. Un, um, mēs redzām, ka valdības atbalstītāji ir bruņojušies ar smago munīciju. Es domāju, ka mums ir jāpauž solidaritāte un mēs nedrīkstam pieļaut konfliktu eskalāciju. Un uh, mums ir jānodrošina mieru iedzīvotāju aizsardzību, un es aicinu ievērot pamatbrīvības, it īpaši vārdu brīvību un mēdīju neatkarību. Katrai valdībai ir jānodrošina savu iedzīvotāju drošību, un Mēs nevaram uh, pieļaut uh, brutālu um, mienu nodrošināšanu un attaisnojot to visu ar uh, ekonomiskām nepieciešamībām. Paldies, paldies un galīkungs pēdējais runātājs brīvajā mikrofonā lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mani īpaši interesē Venecuēla, jo Man tur ir brālis, kurš ir katoļu misionārs, kurš 979. gadu un viņš strādā vistrūcīgākajos rajonos, un Venecuēlas iedzīvotāji ļoti jauki, godīgi, un viņi tiecas pēc miera un labklājības. Labklājība Čaves viņiem liedz daudz gadu garumā, jo Venecuēlai būtu jābūt bagātai, ņemot vērā tās dabas resursus. Uh, bet, eh, diemžēl, nauda nonāk tikai valdošās elites rokās. Viņa pārņēmējs Maduro turpina iepriekšējo kursu un izmanto nedemokrātisku līdzekļus valsts pārvaldīšanai. Ir jārespektē brīva opozīcija, un tīpaši uh, tuvojoties jaunajām vēlēšanām būtu jānodrošina starptautiskā uzraudzība šim procesam, lai uh, tas, kurš tiek ievēlēts, pēc tam respektētu ikvienu un visu brīvības un uzlabotu trūcīgo cilvēku dzīves līmeni valstī, kurai būtu jābūt ļoti bagātai. Paldies, paldies, Kelī kungs! Atvainojos, vairāk nedošu vārdu brīvajā mikrofona procedūrā. Mums ir jāturpina un noslēguma vārdiem došu mm, iespēju Šemetas kungam lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Noslēgumā ļaujiet man atkārtot galvenos punktus, ko teicu jau ievadrunā. Mēs nosodām neiecietību un vārdarbības lietošanu. Mēs esam satraukti par to, ka turpinās nemieri Venecuēlā un mūs skumdina uh, ziņas par bojāgājušajiem un ievainotajiem, un mēs uh, nosodām vēršanos pret uh, studentiem un uh, politiskiem oponentiem. Varas iestādēm ir jānodrošina tas, ka visi pilsoņi var izmantot savus vārdu brīvības, pulcēšanās brīvības un biedrošanās brīvības tiesības. Žurnālistiem un raigorganizāciju pārstāvjiem ir jāļauj brīvi darboties savā arodā. Uh, pilsoņiem un politiķiem ir jāspēj paust savu viedokli plašsaziņas līdzekļos. Pilsoņu bāžas Venecuēlā ir pamatotas, un ir pamatotas arī viņu tiesības miermīlīgi demonstrēt un protestēt. Valdībai un opozīcijai vajadzētu uh, izvēlēties dialogu ceļu, lai pārtrauktu vardarbību. Paldies par uzmanību! Thank you. Vēl li li liels paldies jums, Šemets kungs, dāmas un kungi, esmu saņēmis sešus rezolūciju priekšlikumus par šo jautājumu, un līdz ar to šīs debats ir noslēgtas, un balsojums notiks šodien 12. Next item. Nākamais darbkārtības punkts ir komisijas paziņojums par nelabēlīgo laika apstākļu sakām vairākās dalībvalstīs.